il presidente monsieur le président priekšsēdētāji La seduta è aperta. L'ordine del giorno reca dichiarazione. Atsākam darbu. Un darba kārtībā šorīt pirmais punkts ir padomas Maltas prezidentūras.